Uh, dear colleagues, dear friends. Dārgie kolēģi, draugi. Mums priekšā ir darba kārtība mūsu sanāksmē. To vajadzētu pieņemt. Ļaujot man vispirms atvainoties par kavēšanos. Mums bija ļoti garas diskusijas mūsu koordinātoru sanāksmē. Cerams, ka varēsim pabeigt 12.30 mūsu komitejas sanāksmi. Bet sākšu ar ļoti skumju informāciju jums visiem. Ar dziļu nožēlu man jāinformē jūs, ka mūsu kolēģis un ITRE komitejas vicepriekšsarētājs Eh, Miroslavs Ransdorfs ir aizgājis mūžībā 22. janvārī. Viņš pievienojās Eiropas parlamentam 2004. gadā. Daudzi no mums ļoti labi viņu atceras. Miroslavs bija aktīvs ITRE komitejas loceklis visu šos gadus. Viņa darbs Eiropas parlamentā noslēdza garu politisko karjeru, kuras laikā viņš bija Čehijas um, deputāta padomas loceklis divus termiņus, no 96. līdz 2004. gadam. Pirms tam viņš bija deputāts Čehoslovākijas federālajā asamblējā no 90. līdz 92. gadam. Tie bija ļoti svarīgi divi gadi Čehoslovākijas federālajā asamblējā. Miroslavs bija politiķis, kurš vienmēr bija apņēmīgi aizstāvējis savas idejas, un mēs viņu atcerēsimies kā labu kolēģi. Esmu pārliecināts, ka jūs pievienosieties man šajā viedoklī. Diemžēl viņš slimoja ilgus gadus. Visu šo laiku, ko bija Eiropas parlamentā. Un viņš bija arī Eiropas enerģētikas fóruma vicepriekšsēdētājs un aktīvi darbojās šajā fórumā, piedaloties mūsu sanāksmēs Strasbūrā, kur tieks Eiropas enerģētikas fórums, un arī Briselē. Tā skaitā iepriekšējā sasaukumā. Uh, Bet šajā sasaukumā viņš jau bija vicepriekšsēdētājs un ļoti aktīvi darbojās. Miroslavam paliek sieva un meita, kuram es e, itra komitejas vārdā sūtu vislielāko līdzjūtību. Piemiņas grāmata Transdorf kungu piemiņai ir pieejama Briselē šai pašā stāvā mazāk par 20 metriem ārpusē no ieejas. Un būs arī pieejama pie eh, plenārsēžu zāles Strasbūrā nākamnedēļ. Dargie draugi, es ierosinu pieminēt ar klusu minūtu mūsu draugu. Thank you very much. Um, yeah, uh, uh, dear friends, um, Dargie draugi, tā kā man ir jābūt klāt komiteju, prie, es atvainojos, priekšsēdētāju konferencē, kā komiteju priekšsarētāju konferences vadītājiem, tad man būs jāatstāj šī sanāksme. Es atgriezīšos pēcpusdienu pulksten trijos uz mūsu sanāksmes otro daļu. Tātad trijos. Un šobrīd vadības grožus un atbildību nodošu vicepriekšsarētājiem Hekel kungam. We can, we can Okay, let's uh, continue. Labi, turpinām. Vēlos atgādināt jums. Šodien ir iespēja apmainīties ar viedokļiem ar komisiju par energoefektivitātes direktīvas īstenošanu. Un došu vārdu EPP referentam Markusam Pīperam šīs diskusijas uzsākšanai. Jā, ja, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka man labi var dzirdēt. Tātad mūsu rīcībā ir jauns instruments, kā Eiropas parlamentam, respektīvi tā sauktais īstenošanas ziņojums, kur mēs pavisam īsi aprakstam to, vai Eiropas likumdošana ir attaisnojusi sevi, vai ir problēma saistībā ar īstenošanu Un vai mūsuprāt ir nepieciešams kaut ko komisijai darīt zinām. Un energoefektivitātes eh, gadījumā šeit ir runa par direktīvas eh, pārskatīšanu, kas plānot rudenī. Vēlos informēt, ka mēs esam labākā situācijā šajā sasaukumā. Mēs varam arī veikt savus pētījumus, un attiecībā uz energoefektivitāti mēs to esam arī pilnā apmērā darījuši. Paldies ēnu referentiem, ar kuriem esmu jau ticies. Paldies visiem interešu, interesēto pušu pārstāvjiem. Mums jau bija arī atsevišķā uzklausīšana par šo tēmu, tā kā interese ir liela. Tagad par saturu. Viena piezīme vēl kā Eiropas Savienība globālajā salīdzinājumā saistībā ar vidas mērķiem esam teicamā pozīcijā. Kopš 90. gada mēs CO2 mērķus esam samazinājuši par 23%, tātad šos CO2 izmešu apjoms. Tā, tā pašā laika periodā bruto produkts eh, par 56% pieaudzis, 46% pieaudzis. Tātad tas ir sasniegts ar 23% samazinātiem izmešiem, bet jautājums ir par to, ja jau no vidas viedokļa tas ir e, viss kārtībā, tad par kādu cenu tas notiek no konkurētspējas viedokļa. Un ir izstrādāta arī birokrātija diezgan liela. Ja mēs vēlamies saglabāt šādu progresu, tad mums šur tur kaut kas būs jāpamaina. Ar to es domāju arī tādu likumdošanas jautājumu, ka tas, ka tiesība akti pārklājas daļai vai pat ir pretrunā. Līdz ar to man ir daudz jautājumu komisijai un uzdošu konkrēts jautājums uzreiz. Ja vispārēja energo resursu taupīšana ir pienākums, vai tas ietekmē arī ETS certifikāts, jeb varam izslēgt ietekmu uz ETS nozaru. Nākamais. Ja tagad ir obligāti ietaupīt e, enerģiju. Vai atjaunojamo energoresursu, es tieši par atjaunojamiem energoresursiem runāju, e, izmantošana e, tieši dažās dalību valstās, jo ir dažas dalību valstis, kas ļoti aktīvi darbojas, ja mēs vēlamies vispārīgi šādi ekonomiju. Tālāk ekodizains um, eko marķējums ēku uh, direktīva, vai tas neatstāja visu arī savu ietekmi? Vai mēs neveicam vienu to pašu darbu trīs vai četras reizes? Šeit ir četras direktīvas principā, kas uh, saistīts ar vienu to pašu jautājumu efektivitātes direktīvas spēkā kopš 2014. gada. Lielākā daļa dalību valstu ir diezgan liels problēmas ar to īstenošanu, to mēs arī kritizējam. Tāpat arī jau ar mazliet vecāko ēku direktīvu daudzām dalību valstīm ir liels problēmas īstenošanā, tāpēc man nākamais jautājums. Kāpēc mums, neskaroties uz to, vienalga izdodas sasniegt eh, energo ietaupījumu mēķus? Mēs esam ceļā uz to, lai sasniegtu 100% no plānotā, bet eh, netiek eh, īstenot šīs direktīvas īsti. Vai mēs pārāk zemi vērtējam citas eh, tiesību aktus, vai arī patērētāji, kas jau ir investējuši taupības pasākumos, un mēs vienkārši to neapzināmies. Un tagad par galveno dāmas un kungi. Enerģētikas jomā šobrīd mums jau ir divi tūkstoši ziņojumu pienākumu. Tad tas ir vienkārši birokrātis, tur jebkādas sarkanās līnijas ir pārkāpts. Tagad par aprits ekonomiku. Tur ir jaunas kvotas, eh, pienākumu deponēt. Kopš 2002. gada eh, resursu izmantošana, izējumateriālu izmantošana ir samazinājusi par 30% uz sociālo produktu. Tātad tiek par 30% mazāk izējumateriāli izmantots. Tad tas ir pozitīvi. Mums ir jāturpina šāds uzsāktais ceļš, bet mēs ar pārlāk lielu birokrātiju nedrīkstam apdraudēt daudzas pozitīvās lietas, kas ir sas, sasniegts. Un um, šeit ir daudz pozitīvas lietas arī šajā direktīvā - caurskatāmība elektroenerģijas rēķinā, energoaudits, um, arī sasaistas uh, atbalstīšana. Es saprotu, ka direktīvas vēl nav pilnvērtīgi darbojušās, bet jautājums ir par to, vai šīs labās tēmas, šīs labās idejas nav īstenojams ar mazāku birokrātijas apjomu, ar mazāku kontrolas apjomu. Varbūt eh, tās labāk īstenot un integrēt citās eh, jau e-, esošās direktīvās, vai ETS nevar paplašināt uz citām jomām, lai ar mazāk birokrātijas sasniegtu vidas mērķus. Varbūt CE marķējumu, kas mums ir drošības eh, produktiem, varētu papildināt attiecībā uz aprits ekonomiku, lai mums būtu viens um, marķējums daudzām lietām. Nu, jautājumu ir daudz. Mēs, manuprāt, esam iekrituši eiforijā ar kvotām un mērķu sasniegšanu Un es domāju, ka patērētāji būs tikai pateicīgi, ja mēs uzlabosim šīs lietas. Tāpēc es eh, ar nepacietību gaidu tuvākās nedēļas, kad varēšu ar jums ciešāk sadarboties un, protams, arī ar Eiropas komisiju. Paldies, Pīperkungs. Lūdzu, pieturēsimies pie atvēlētā laika. T Tagad Paulam Hotsonam no Eiropas komisijas, kurš ir nodeļas vadītājs, došu vārdu. Desmit minūtes jums ir. Paldies, priekšsēdētāji. šis ir e, labs brīdis, kad parlamentam strādāt pie šī jautājuma. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka parlaments izvērtēja direktīvas īstenošanu. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka zi par ziņojumu balsos 24. maijā, jo mēs tieši pārskatām šo uh, direktīvu, tāpat arī ēku direktīvu. Tas būs septembrī, tā kā šis laiks ir ļoti labi izvēlēts. Kā jūs zināt, energoefektivitātes direktīva ir kopīgais ietvars mūsu darbam, pie energoefektivitātes. Mēs to pieņemām tādēļ, ka tobrīd prognozes bija tādas, ka mēs sasniegsim tikai 10 no 20 eh, mērķiem. Un šis bija tas tiesība akts, kurš eh, palīdzētu izpildīt trūkstošo. Arī mēs šobrīd veicam direktīvas īstenošanas izvērtējumu, līdz ar to es nevaru tādus galīgus apgalvojumus izteikt, Šis process joprojām turpinās, bet tas, ko es varu jums sacīt, ir tas, ka pagājušā rudenī mēs iesniedzām progresu ziņojumu, kas parāda kopīgo progresu energoefektivitātes jomā, un šis progress ir ļoti labs. Dalība valstis eh, izpilda šobrīd 80 līdz 90 procentus. Tas nebalstās uz pieņēmumu, ka nav likumdošanas, tas ir pieņēmts Eh, balstoties uz to, ko mēs zinām šobrīd par eh, īstenošanu dalību valstīs, tātad eh, ar to likumdošanu, kas mums ir spēkā energoefektivitāte. 18 līdz 19%. Mēs varētu tik līdz 20%, ja dalību valstis pilnvērtīgi īstenos to tiesisko ietvaru, kas ir pieņemts. Dalību valstīm ir grūti to izdarīt ne tādēļ, ka tā būtu smaga Eiropas procedūra, kas ir uzspiesta viņiem, viņi savādāk nevēlētos. Nē, viņi vēlas to darīt, bet grūtības ir tādēļ, ka tās lietas ir grūti izdarāmas. Energoefektivitātes sasniegšana ir grūta. Tad burtiski ēku pa ēkai tur ir jāstrādā. Jo labi, ka mūsu ēkas ir atšķirīgas Eiropā un nav tāds uh, risinājums, kur mēs noteiksim vienu pienākumu visiem un visi jautājumi būs atrisināti. Dalība valstis eh, smagi strādā, lai īstenot šo, šīs normas, un mūsu progresa ziņojums parāda, ka ir augsts kvalitatīvi nacionālai plāni. Tagad mēs sekojam eh, transponēšanai, un situācija ir tāda, uh, ka ļoti retos gadījumos eh, dalību valstis eh, transponē visus elementus, bet soli pa solim un ar komisijas konsultācijām un, jā, ar dažām pārkāpumu procedūrām visi elementi, kas ir jāīsteno, arī tiek īsteno dalību valstīs. Dalību valstīm bija jāpaziņo nacionālai mērķi energoefektivitāte uz 13 gadam, 12 dalību valstu izdarīja laicīgi, pārējās 16 eh, to izdarīja 2-3 mēnešu laikā. Viņam līdz gada beigām pēc 7. pānta bija jāziņo 19 izdarīto laicīgi, visas 28 to bija izdarījuši 5 mēnešu laikā, un es varētu turpināt šo uzskaitījumu. Protams, ir process, eh, kurā soli pa solim direktīvu tiek īstenota, man prieks to arī sacīt, un mēs intensīvāk sadarbojamies ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka tas tiek izdarīts eh, atbilstoši. Uh, Tagad pēc mūsu darba pie, pie transponēšanas mēs strādājam pie atsevišķu direktīvas elementu izvērtēšanas. Mēs nepār, eh, nepārskatām direktīvu kā tādu, bet atsevišķu tās elementus. Mēs pārskatām kopīgo Eiropas eh, mērķu, kā to prasa 14. gada oktobra padomas secinājumu, un paldies par atbalstu 40% mērķim. Uh, Tas uh, ļauj mums pārskatīt energoefektīvas direktīvas uh, mērķus, uh, pantus 1 līdz 3. Tāpat sastais pāns par publisko iepirkumu un septītais par energoefektivitātes pienākumiem un alternatīvām, jo direktīva mums ļauj to darīt. Un tad 9. līdz 11. pāns un 15.8 ir tie panti, ko mēs vēl pārskaitām, jo tur noteikti darba pie tirgus eh, dizaina, tirgus eh, dizaina eh, iniciatīvas. Tātad mēs izvērtējam šobrīd situāciju, mēs ceram, ka izvērtējums tiks publicēts martā kopā ar pētījumiem, uz ko tas balstās, un mēs ceram, ka tas būs vismaz kā resurs jūsu veiktai īstenošanas izvērtēšanai. Uh, Varu informēt jums eh, sākotnējie eh, viedokļi, es jums nevaru sniegt vēl komisijas viedokli. Vispirms par sesto pāntu publiski iepirkumu. Konsultants viedoklis ir, ka vēl ir par agru grozīt šo punktu. Vēl ir jākonstatē, kāds e, režīms ir visefektīvākais attiecībā uz energoefektivitāti. Septītais pāns. Pirmais secinājums ir, ka tie plāni, kas ir dalību valstīm, ja tie, tās to izpildīs, tad panāks tos ietaupījums, ko esam paredzējuši. Obligātais ietaupījums vai alternatīvās. Un tā kā tā ir puse no direktīvas eh, plānota rezultātiem, tas ir labs eh, rezultāts. 16 dalību valsts izmanto vismaz daļēji eh, šos obligātos elementus un 12 eh, izmanto alternatīvas. Šīs obligātās schēmas ir ar salīdzinoši zemām administratīvām izmaksām. Tie dati, kas mums ir par administratīvām izmaksām, nu, mums vēl nav pilnīga bilde, bet uh, tas parāda, ka četras dalību valstis obligātās schēmās ir trijām no tām uh, administratīvās izmaksas ir 0,3-0,4%. Vienai ir izmaksas mazliet virs 1%. Tad eh, par administratīvām izmaksām, alternatīvām pieejām. Tātad eh, tur mums vēl nav visi dati. Jā, tiek uzlikts pienākums eh, veikt pasākums, kas maksā naudu, nu tad skaidrs, ka tas ietekmēs arī izmaksas e, gala lietotājiem. Bet gala lietotāji var iegūt no energoefektivitātes pasākuma rezultāta. Un e, neto efekts e, tam ir pozitīvs attiecībā uz izmaksām patērētājiem. Tik tālu nu mēs esam attiecībā uz 7. panta pārskatīšanu. Ir skaidrs, ka šajā pantā ir elementi, kurus var vienkāršot, izmantot papildināmību, darīt būtiskāko, izvairīties no dubults uzskaits. Nu, šīs lietas ir jāatrisina, lai vienkāršot situāciju un padarītu to visu skaidrāku. Bet pat šajā situācijā dati ir tādi, ka tas viss darbojas pozitīvi. Sabiedriskā apspriešana mums ir sākotnējie rezultāti. Tas, tā noslēgsies rītdien, 29. janvārī. Un tur uzrādīs, ka 71% uzskata, ka 7. pāns ir efektīvs. E, liela daļa uzskata, ka to vajadzētu pagarināt arī pēc 2020. gada. Tā kā varētu teikt, ka ir plašs atbalsts. Un e, varbūt e, sabiedriskās apspriešanas skaitļu minēšana nav tas labākais varbūt risinājums. Kas attiec uz iekšējā enerģētikas tirgu, kopīgām interesēm, mūsu pētījumi vēl notiek, man vēl nav priekšlaicīgi secinājumi. Tad par pirmo līdz trešo pantu mēs e, pētām ne tikai 20 7 un 30 bet, eh, procenti, bet arī 33,5 eh, procenti kā mērķi. Tad par pīperu eh, kungu jautājumi. Pērkot jaunus produktus un marķējumam, tad ir jāsniedz uh, informācija, tāpat tās ēku tiesība akti nosaka to pašu par šo veiktspēju um, ēkām Energoefektivitāte skar daudzas jomas un palielina to procentu un apjomu, ka cilvēki siltina un eh, citādāk uzlabo ēkas, lai uzlabotu energoefektivitāti. Kas attiec uz jautājumu, kā mēs varam sasniegt eh, mērķus, pat eh, saskaroties ar grūtībām īstenošanā. Uh, Mūsu vērtējums 18-19% ir balstīts uz to progresu, kā dalībvalsts šobrīd īsteno e, šo likumdošanu. Un labprāt atbildētu arī uz citiem jautājumiem un labprāt e, piedalīšos jūsu debatē. Like to... <clears throat> Liels paldies! Gribēju jums atgādināt, ka 16. un 17. martā uh, ITRE sēdēs mums jau bija pietiekam daudz iespēju apspriesties par šo ziņojumu. Tādēļ es tagad piedāvātu galvenokārt pievērsties tiem jautājumiem, kas ir adresēti tieši komisijai, jo to skaits ir liels. Tagad es došu vārdu. Pauhis kungam tagad došu vārdu no SD grupas. Paldies! Eh, Labrīt, kolēģi! Es domāju, ka energoefektivitātes mērķu pieņemšana ir ļoti vietas un strateģisks lēmums, jo tas, protams, eh, būs liels ieguvums gan mūsu tautsēmniecībām, gan sabiedrībai. Tas noteikti var uzlabot Eiropas eh, nozares eh, konkurētspēju un efektivitāti, un tad mums būs nepieciešami arī mazāk gāzes un naftas importu no citām valstīm. Energo ietaupījums samazina izmaksas arī mājasaimniecībām. E, protams, aktuāli tas ir tādām maisaimniecībām, kur nav tik daudz ienākumu. Un tāpat var arī e, labākā, lētākā veidā samazināt CO2 izmešas. <clears throat> Ņemot vērā visus šos ieguvumus, ir patiešām e, visai bēdīgi, ka līdz 2020. gadam nevarēs sasniegt visus nospraustos mērķus. Un jāsaka, ja tiek runāts par primāro energo patēriņu, tādu ļoti lielu samazinājumu nav bijis. Ja mēs runājam par ēkām un industriju, dalību valstis ievies jaunas pasākums, lai samazinātu energo patēriņu vajadzības. Bet ar to vien nepietiek, jo jāsaka, ka varēs sasniegt apmēram 18% samazinājumu. Es nedomāju, ka šīs politikas efektivitāte būtu uh, mēģināt sasniegt individuāls mērķis. Uh, likumdošanā ir uh, piedāvāts pasākumu, kā varētu motivēt, samazināt uh, CO2 izmešus un palielināt energoefektivitāti. Ja mēs runājam gan par finanšu, gan regulātoriem instrumentiem, tie ir pietiekami labi, lai varētu uh, Uh, sasniegt nospraustos mērķus, un jāsaka, diemžēl ne visas uh, direktīvas tika īstenotas pietiekami labi un efektīvi, un tādēļ arī netika panākti pietiekami ambiciozi rezultāti. Ir arī jādomā, ka direktīva ir pārlieka elastīga un tas, tā arī ir tās galvenā problēma. Un tagad vairāki konkrēti aspekti. Es pirmām kārtām uzskatu, ka daudz vairāk var izdarīt uzlabot ēku energoefektivitāti, lai gan 4. EOD pantā ir teikts, ka dalību valstīm ir jāpārdomā sava remonta stratēģija, jāuzlabo ēku energoefektivitāti Tomēr eh, šis sektors rada apmēram 40% no kopīgā energopatēriņa. Septītais pāns arī ir pārāk elastīgs, ņemot vērā energoefektivitātes saistību uh, schēmu. Un visu beidzot, es domāju, ka energoefektivitātes sociālā loma arī ir jāpasvītro. Tādā veidā var arī cīnīties pret uh, energo cēnu radīto nabadzību, uh, varēs samazināt patēriņu, cilvēki varēs īstenu investēt tātad arī efektīvākās apkurses sistēmās, un viņiem nevajadzēs tik daudz kurināt uh, runātājs tiek pār, pārtraukts, jūs jau runājat ilgāk par trim minūtēm. Es domāju, ka 20, 20% eh, mērķis ir tāds instrumentalizēts, ir jāņem vērā arī citi faktori, ņemot vērā to, cik daudz enerģijas patērējam ikdienā. Es uzskatu, runātājs atkal tiek pārtraukts. Bet es esmu referents, saka runātājs. EKR. No EKR neviena nav. Es pat neizteikšos, ņemot vērā to, ka nav pārāk daudz laika. Petersens kungs tagad no Aldi grupas. Paldies priekšsēdētāji, jāsaka, ka energoefektivitātes jēdziens, nu, tur ir ļoti daudz tādu labu uh, Uh, priekšlikumu un aspektu ietvert, kā jau teica Kohe kungs, uh, var samazināt uh, energoavotu importu no Krievijas, tavējiem austrumiem un tā tālāk, vienlaicīgi samazinot arī CO2 izmešas. Kā to visu panākt, kā panākt patiesu energoefektivitāti, kā parūpēties, lai arī līgumdošana būtu pietiekami motivējoša un uh, mudinātu izmantot visefektīvākos energoavotus Mums, protams, ir eh, arī jāfinansē investīcijas, kas ir jāveic, lai varētu panākt visus šos mērķus. Eh, ļoti jauki, ka komisija ir izvērtējusi situāciju, padomājot arī uh, par to, ko ir iespējams uzlabot, bet es gribētu dzirdēt arī tādu plašāku redzējumu, ņemot vērā arī pieņemto likumdošanu. Nu, varbūt tā precīzāk, šajā posmā ir grūti kaut ko identificēt, bet ja mēs runājam par vairākām jomām, tātad, ja mēs runājam par ēkām, dzēsēšanu, apkuri, nu, jāsaka, ka kopīga, no kopīga energopatēriņa tieši ēkas sastāv milzīgu proporciju, un ja mēs runājam arī par iestādēm, valsts iestādēm, arī tur ir jābūt sanācijai 4., 5. un 6. pants Eh, es domāju, par tiem mēs varētu mm, iesaistīties ļoti interesantās diskusijās, un mums arī jāsaprot, kā ēkas tiek apkurinātas, apsildītas un dzēsētas. Šeit ir ļoti daudz interesantu risinājumu, visu laiku tirgu nonāk inovācijas, bet ir nepieciešams investīcijas arī infrastruktūrā. Nu, padomāsim, kā piesaistīt, mudināt šīs investīcijas. Un mēs te nerunājam tikai par zaļo enerģiju pret melno, un daudzi ir teikuši, ka energoefektivitāte varētu būt ļoti birokrātisks uzdevums. Bet jāsaka, ka ir e, arī likumdošanai jābūt pietiekam draudzīgai. Tā var ne tikai nobaidīt uzņēmumus, bet tā var arī stimulēt, veicināt e, konkurēt spēju un palīdzēt mums sasniegt klimata mērķus un arī e, uzlabot tautsaimniecības rādītājs. Tātad padomāsim par pietiekam ambicioziem risinājumiem, kas būs pietiekami interesanti visām pusēm. Paldies! Jā, Vorkungs tagad. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī komisijas pārstāvim. Uh, Paldies arī Pītera kungam, referentam, par to, ka viņš iepazīstināja mūs ar galvenajām domām šajā ziņojumā. Daži īsi komentāri. Tātad energoefektivitāte mums tas ir jāplūko arī caur Parīzes vienošanās prīzmu. Par ko mēs tur vienojāmies? Īstenībā mums ir jārīkojas daudz ātrāk, jāiegulda vairāk pūliņu, samazinot emisijas, nevis ir jāpalēnina šīs aktivitātes Energoefektivitāte, protams, ir viens no veiksmīgākajiem instrumentiem, kas atļauj samazināt CO2 emisijas. Bet mēs nerunājam tikai arī par uh, visu šo jautājumu raugoties no ekoloģiskā aspekta. Uh, īstenībā energoefektivitāte ir uh, iegumums Eiropai no daudziem aspektiem raugoties arī runājot par ģeopolitisko uh, plāksni, kā to pieminēja Petersen kungs. Un, uh, mēs būsim arī nu, spēcīgākie, ja būs šeit augstāka energoefektivitāte. Tas, protams, var uzlabot arī mūsu tautsājumniecības konkurētspēju. Pīpera kungs par to bija nedaudz noraizējies. Un mums ir jāizveido konkurētspējīga tautsājumniecība Eiropā, bet energoefektivitāte nav tam šķērslis, tas ir instruments, viens no instrumentiem, kā to panākt. Katrs eiro, kas ir investēts energoefektivitātē ES, ļauj ietaupīt 3, 3 eiro infrastruktūras investīcijās un degvielas izmaksās. Tā tad jāsaka, ka tās ir ļoti efektīvas investīcijas, kas atmaksājas un rada miljoniem darba vietu. Ir jau spēkā energoefektivitātes direktīva un e, padomājot arī par mūsu klimata aizsardzības politiku, e, iepazīstoties ar šiem priekšlikumiem, mums ir jāsaprot, ka, lai panāktu attīstību energo un klimata jomā, e, īstenībā nu, dzinuļi vienmēr ir izrietējuši no e, mērķiem protams, e, e, jaunā energoefektivitātes direktīva, kas varētu nonākt parlamentā, eh, iepazīstoties ar to, mums ir jāsaprot, kas īsti ir jādara, lai sasniegtu energoefektivitātes mērķus, jo bez mērķiem nebūs tādas nu, attīstības šajā tirgū. Un visu beidzot, eh, energoefektivitātes finansēšana, investīcijas, eh, konkrēti plāni. Mēs te nerunājam tikai par naudas apjomu, bet arī par to, kā šie līdzekļi tiek tērēti. Un arī e, tātad, e, kam šī nauda tiek asignēta, jāpadomā arī par sociālo aspektu šajā uh, dimensijā. Paldies! Zilogas kungs tagad. Paldies! Mēs domājam, ka energoefektivitātes direktīvas īstenošana ir uh, būtiska divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām ietaupot enerģiju, uh, samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi, 40% no kopīgā energopatēriņa ir uh, saistīti ar ēku apsildīšanu un dzēsēšanu. Un jāsaka, ka uh, protams, tas ļauj arī ietaupīt līdzekļus, otrām kārtām mājasaimniecībām ir mazākas izmaksas un, protams, energoefektivitāte ļauj labāk cīnīties pret energo nabadzību. Un jāsaka, ļoti daudziem cilvēkiem ir grūti, nu, parūpēties par atbilstošu temperatūru savās mājasaimniecībās. Un dalību valstīm, protams, ir. Uh, jāparūpējas par direktīvas īstenošanu. Mēs vēlamies uh, samazināt uh, līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu par 20%, bet izstāsta, ka mēs nesasniegsim vairāk par 18%. Protams, jādomā par ēku sanāciju un jānosaka uh, konkrēti saistoši mērķi, piemēram, nosakot, cik daudz uh, sabiedrisko ēku būtu remontējams un uh, pielāgojams jaunajām prasībām, kā tas ir minēts piektajā pantā. Un energo patēriņš ir jāsamazina, nevis jāpaukstina. Mēs arī vēlamies, lai enerģija tiktu izmantot eh, nu, tādā atbildīgā veidā. Ja runājam par ēku, energoefektivitāti, inovācijas eh, ir eh, jāveic tā, lai nu, būtu ievērot arī sociāla aspekta, kā minēts 7. pantā, neaizmirstot energo cēnu radīto nabatību. Runājot par investīcijām tas nenāks par labu visiem pilsoņiem, bet mums ir patiešām jāpievērš uzmanību mūsu pilsoņiem daudz tiešākā veidā. Un eh, finansējuma modelis, kas ir piedāvāts, eh, varētu nozīmēt to, ka eh, valsts līdzekļi kalpos kā garantija privātajām investīcijām. Esam pieredzējuši Runātājs tiek pārtraukts, bet ir tūlīt beigšu savu uzstāšanos, viņš saka. Mēs tātad esam pieredzējuši, ka uh, iz, izmaksu un ieguvumu vērtējumā netiek iekļautas kodola stācijas. Kādēļ tas tā notiek? Paldies. Paldies tagad uh, Tamburāno kungs. Paldies, kolēģi. Mums ir jāvienojas arī par birokrātiskā sloga samazināšana, un tas ir ļoti aktuāli arī tad, kad runājam par energoefektivitāti. Mūsuprāt, mērķi ir nepieciešami Un es domāju, ka ar tādiem brīvprātīgiem paziņojumiem vien nebūs gana. Mums ir jānosaka identiski mērķi visās valstīs, bet, protams, ne visām tos ir pietiekami vienkārši sasniegt. Ir jāapsver jāsaprot, kādēļ ir valstis Eiropas Savienībā, kas var šāds rezultāts sasniegt un citas savukārt nē. Mēs domājam, ka ir iespējams šos mērķus sasniegt, Bet eh, jāsaka, ka nu, runāt par mērķu sasniegšanu valstis darbojas ne tikai divos dažādos ātrumos, te ir trīs, četri atšķirīgi ātrumi, tempi, kādos tas viss tiek sasniegts. un ko mēs uh, varam ziņot mūsu pilsoņiem, ko mēs varam viņiem piedāvāt. Energoefektivitāte tādā mazākā mērogā, mājasamniecība mērogā un plašākā mērogā. Ir jābūt arī investīcijām, ja ēkas tiek eh, sanētas, eh, pielāgotas energoefektīvākai apkurei, tad, protams, tas nākotnē atmaksājas. Šīs ir investīcijas, kas atmaksājas ilgākā termiņā. Uh, un nu, tās ir tāds kā investīcijas fizikas likumos. Es domāju, tas īstenībā nu, tā ir labākā dāvana, ko mēs varam pasniegt eh, nākamajām paudzēm. Mums Eiropa ir jāpadara tāda spēcīgāka, neatkarīga no uh, energoimportiem, jo katrs kubikmetrs um, energoavotu, ko mēs nopērkam citās valstīs, uh, palīdz tām valstīm, kas īstenībā finansē mums nepieņemamus mērķus un intereses. Protams, jārunā arī par klimatu, bet ne tikai par to, jo energoefektivitāte tiešā veidā ir saistīta arī ar ekonomiku, ar tautsaimniecību, bet mums ir jāpiedāvā arī pietiekami labi nākotni turpmākajām paudzēm. Uh, Dārgie kolēģi, saka priekšsēdētājs, lūdzu atminieties, ka mēs jau mārtā par šo ziņojumu pietiekam plaši diskutējām. Un tagad uh, kolēģiem ir iespējams uzdot jautājumus, bet lūdzu ļaujiet man tagad beigt runātāju sarakstu. Un tagad katram runātājam būs viena minūte. Un es tagad uh, daudz uh, nopietnāk pieiešu saviem pienākumiem, tā tad nu neļaušu jums runāt ilgāk, uh, kā tas notika uh, ēnu referentu gadījumā. Paldies, tagad Rodrīgas skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Runāju Kabazonkunga vārdā, kas ir ēnu referents. Uh, atzinuma autors Envi komitejā. Es gribētu teikt, patiešām ir ļoti bēdīgi, ka dalība valstis nevar uh, sasniegt šos 20 mērķus, uh, energo ietaupījumu. Mums ir jāmācās no tā, ko esam pieredzējuši. Un ir bijuši dažādi izvērtējumi, dažādu situāciju modelēšanu, un mums tas viss ir jāizteno praksē ja runājam par energoefektivitātes direktīvu, ir e, jāmeklē tādi mehānismi, kas e, ļaus dalību valstīm savu ambīciju latiņu attiecībā uz energoefektivitāti pacelt tomēr augstāk. Mana sociālistu grupa vēlas, e, lai dalību valsts uzlabot savu inovāciju stratēģiju, papildinot to ar konkrētu ceļu karti. Uh, Un, protams, iesaistoties arī sarunās ar interesētajām pusēm, ja mēs runājam par sabiedriskajām ēkām, tās arī ir jāremontē bieži vien, jāpadara energoefektivitātes un energo. Eh, tad, ja tiek izsniegts būvniecības atļaus, tad arī uh, ir jāiekļaut tur pants par energoefektivitāti. Un uh, finansējums, protams, ir jāatvēl arī cilvēku apmācīšanai. Vēl tikai Viens pēdējais jautājums komisijas pārstāvim. Vai jūs esat izvērtējuši uh, dalību valstīs ieviesto pasākumu efektivitāti, lai uh, cīnītos pret uh, enerģijas cenu radīto nabadzību pašos vārīgākajos mājasēmniecībās, pašās nabadzīgākajās mājasēmniecībās? Paldies, Bensenkungs tagad. Uh, Jā, ir jāparūpēs, lai Eiropas energosistēmas pietiekami lēti un efektīvi varētu pāriet uz tādu sabiedrību, ekonomiku, kas rada maz CO2 izmešu. Mēs runājam par 27% energoefektivitātes celšanu 2030. gadā vismaz. Mums šis mērķis ir jāsasniedz pietiekami efektīvi, netērējot pārāk daudz līdzekļu. Viens no mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem ir energoefektivitātes saistības schēmas. 7. Eh, pantā tas ir minēts, komisija runāja par 71%, tātad divas trešdaļas no kopīgajiem ietaupījumiem. Es saprotu, komisija teica, ka šis instruments ir patiešām ļoti nepieciešams un varētu būt efektīvs arī nākamajā laika posmā. Energoefektivitāte ir jāfinansē, nu tas ir tāds visai uh, delikāts jautājums. Manā valstī ir e, daudz tādu uzņēmēju darbības virzienu, kas varētu būt efektīvi, bet tur trūkst finansējumu. Mums jāpadomā par attiecīgu finansējumu. Bēnsenkungs, lūdzu, beidziet runāt, saka priekšsēdētājs. Un jādomā arī par e, tātad līdzekļu asignāciju. Paldies, tagad Gīreka kungs. Paldies. Es uz uzskatu, mēs esam pieļāvuši kļūdu pašā sākumā. Tad, kad pieņēmām direktīvu, mēs jau no pirmā brīža zinājām, ka Eiropa, kurā ir uh, valstis ar dažādiem atšķirības, uh, attīstības līmeņiem, uh, nevar sasniegt vienādu samazinājumu līmeni visās valstīs. Tātad šie pieņēmumi bija aplami. Kā tiek izmērīta energoefektivitāte? Rādītājos ir jāiekļauj arī IKP uz vienu cilvēku dalību valstīs, nu tad mēs varēsim runāt par efektivitāti, jo fiziskā efektivitāte ir saistīta ar konkrētiem plāniem. Dalību valstīm kur nav tik laba ekonomiskā situācija, būs grūti šos 20% sasniegt un saglabāt tempu. Es gribēju pavaicāt, nu kā tiks šie rādītāji aprēķināti Polijā, šie 20%. Paldies, Balčītis kungs. Ačiū, garamas pirmininkē. Liels paldies, priekšsādātāji. Nu, komisija mums vēst, ir vēstījusi, ka esot sasniegts ievērams progress, bet redziet, 2014. gadā mēs jau to dzirdējām un pārspriedām šeit šajā komitejā, pievērsāmies situācijai sešās valstīs un uh, tik tiešām uh, ir piesaistīts ievērojams investīcijas, ir uh, ieguldīti līdzekļi, bet uh, tā atdeve uh, tie augļi būs vācami pēc kaut kādiem diviem, trim simtiem gadu. Nu, kas tad tā par lietu? Tāpēc mums būtu vairāk jādomā par to, kā ne tikai ietaupīt energoresursus naudu, bet uzlabotu cilvēku, mūsu pilsoņu dzīvi jau tuvākajā laikā. Citādāk nāksies vienkārši atzīt, ka uh, nu, šie līdzekļi principā ir izniekoti. Paldies, Kēlīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man bija tas gods eh, pārstāvēt eh, parlamentu Parīzē, tāpēc man nākas piekrist vairākiem eh, kolēģiem, ka mums būtu jāintensificē mūsu centieni, nevis jāatlaiž gāzes pedālis Ir tīpaši domājot par ēku, ēku energoefektivitāti, tas ļauj ietaupīt naudu, samazināt izmešus, uzlabot dzīves apstākļus un dzīves vīdi mūsu pilsoņiem. Tas ir uh, daudzkārtais ieguvums, uh, dažādos rakursos vērtējums, un es uh, ļoti rūpīgi klausījos, ko sacīja Markus Pīpers, mans labais draugs par funkciju dublēšanos. Nu, šeit būtu jāuzdod jautājums komisijai, kā tad ir, lai tā reaģē uz pīpera komentāriem par funkciju dublēšanos, jo tas gal galā ir taču arī komisijas interesēs celt efektivitāti, novērst kaut kādu dublēšanos un tā tālāk. Paldies, paldies Kelikungs par laika ievērošanu. Tagad vārds Kariņa kungam. Paldies priekšsēdētāji, pāris jautājumi komisijas pārstāvjiem nevēlos tad tagad uh, izplūst runās, bet vēlos uzdot jautājumu. Tātad mēs mazinām CO2 izmešus. Es labi saprotu tas, ko, to, ko jūs saca, sakāt, mēs virzāmies uz mērķi, izskatās, ka to sasniegsim. Jautājums ir šāds. Cik lielā mērā energoefektivitāte uh, tiesību aktos ir saistīta tieši ar CO2 uh, izmešu samazināšanu, un vai lielākā mērā tā nav saistīta ar tehnoloģisko progresu vai ko citu. Varbūt tā, tā ir tikai tāda fikcija, lai kāds ir šis plašākais konteksts energoefektivitātei. Paldies par šo jautājumu, paldies par atvēlētā laika ievērošanu, bet tagad vārds Eriksona kungam. Jā, tik tiešām pasauli mainās, mainās enerģijas tirgus, un mēs visi labi zinām cik liels potenciāls ir energoefektivitātei, kā dzīvojamā fondā, tā eh, rūpniecībā, tādās valstīs kā, kā Polija, kur, eh, kur eh, sabiedrība ir vidēji trūcīgāka. Bet tagad, tuvākā laikā, enerģijas cenas ir ar lejupējošu tendenci. Kā tas ietekmēs energoefektivitātes direktīvu? vai komisija ir veikusi kādu analīzi par to, kā eh, cēnu situācija ietekmēs šīs direktīvas izredzes un ietekmīgumu, un ko tas varētu nozīmēt mums. Vai tas nozīmē, ka mums te ir jāpievelk skrūves, eh, jā, eh, noteic godkārīgāki mērķi vai, vai kā citādi? Ko mums saprast no šī brīža tirgus konjunktūras? Paldies, kolēģi, par šo apbrīnojamo disciplīnu, runāšanas laika ievērošanu. Uh, Tagad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim Lūdzu. Paldies. Nu, baidos, ka es vienā minūtē neiekļaušos, ja mēģināšu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, bet nu darīšu to īsi. Vairākas atziņas Pofera kungs un Kālija Petersona kungs norādīja uz dzīvojumā fonda specifiku. Mēs veicam uh, tieši pārskatu par uh, ēku energoefektivitātes direktīvu. Uh, Eh, tas notiek paralēli un eh, noteikti parlamenta komentāri eh, būs ļoti vēlami. Kāriņa kungs vaicāja, cik lielā mērā energoefektivitāte ir tieši saistīta ar CO2 mērķu sasniegšanu. Šobrīd uh, energoefektivitāte nav tas galvenais darbības virziens. Uh, būtiskāko ieguldījumu dos pārēj uz citiem energoresursu veidiem. Tur ir tie lielie CO2 izmešu samazinājumi. Uh, netik daudz eh, kā kaut kāds progress energoefektivitātē nākotnē. Nu, šis devums no, no dažādiem procesiem, vektoriem eh, nākotnē izlīdzināsies. Šobrīd tas tā nav, bet viss ir atkarīgs no tā, ko darīs dalība valsts. Ja runājam par ieguvumiem, atgriežos pie Pedersona kunga sacītā, ja, jūs neliktos nezinis par vidi, ja jums būtu nospļauties par Parīzi, es domāju, ka jums tik un tā būtu jādomā par energoefektivitāti. Uh, mūsu modeļi, mūsu aprēķini liecina, ka ietekmes eh, nodarbinātību ir pozitīva, eh, uz darba tirgu kopumā pozitīva, eh, gāze nav jāimportē tik daudz, vairāk darba, vairāk rosības vietējā tautsaimniecībā, cilvēki tiek mudināti izolēt savas telpas, jumtus, logus, uh, pirkt advancētas Eiropā ražotas, piemēram, apkuras katlus, kas ir mums visiem izdevīgi. Tur ir ieguvumi nepārprotami daudz lielākā mērā nekā CO2 samazinājums un kaut kādu vidas ieguvumu. Tālāk Jāva un Bensena kungas sacītais par naudu, par finansēm. Redziet, jautājums jau nav tajā, vai šie, šīs investīcijas ir jēgpilnas un liederīgas. Runa ir par to, kur dabūt naudu jau tagad Un tik tiešām mums jāskatās, kā uh, nodrošināt, uh, kā gūt šo atdevi. Mm, un, un tik tiešām šeit ir iespējams ļoti viegli izšķērdēt naudu, turklāt valsts naudu. Tas ir jādara gudri, atjautīgi, tālredzīgi. Uh, finanšu grupas uh, prasa bankām, nu kā mums rīkoties labāk, uh, kādi ir šķēršļi, lai piesaistītu lielākus privātos līdzekļus. Un mums cilvēki to vien saka, šeit ir uh, Eh, jautājums par riska noņemšanu no, no, no, no, no, no šīm investīcijām. Un eh, to arī eh, grasāmies pārskatīt un priecāsimies par parlamentu komentāriem šai sakarā. Pofera kungs, Zilāgas kungs un Rodrīgasas kundze par šo energo nabadzību trūkumu, kā mēs izvērto, izvērtējam, kā, kā kaut kādas pārmaiņas energo patēriņā uh, vai specifikā ietekmē nabadzību vai nonākšanu trūkumā. Mēs to vērtējam šeit potenciāli, teorētiski varētu plašāk izvērsties, nu, tur tā saistība korelācija nav tik nepārprotama, bet, nu, ja parlamentam ir ierosinājumi kādas idejas, to mēs varētu apsvērt. Nu, šis ir brīnišķīgs brīdis, moments, kad tam pievērsties. Eriksona kungs prasīja, nu, bet kā tad ar naftas cenām? Uh, Nu, naftas cenas eh, mainās, eh, apkurs eh, cena mainās, pieprasījums gan ir nemainīgāks, kaut arī ar lejupējošu tendenci. Jebkurā gadījumā ilgstoši augstas cenas nav pamatotas, orientācija uz augstām naftas cenām ir bezperspektīva mm efektivitātes apsvērumi eh, dzīvokļu saimniecībā, eh, transportā eh, liecina ko citu. Tur atdeve ieguldījumiem, sākotnējiem izdevumiem būtu jau gada, divu laikā. Tā kā jā, tik tiešām naftas cenas zināmā mērā ietekmē mūsu apsvērums, bet nekādā ziņā nav aizbildinājums, lai neko nedarītu energoefektivitātes frontē. Uh, Zago kungs vaicāja, kā tad ar eh, kodols taksacijām. Nu, neesmu speciālists šeit, jādod jautājums manam kolēģim. Kalīkungs eh, sūdzējās, ka neesmu atbildējis uz vienu no pīperkunga sākotnēm jautājumiem. Tik tiešām atvainojos par to, eh, pie tā atgriezīšos. Par funkciju dublēšanos. Nu, mūsuprāt, šāda pārklāšanās, funkcija pārklāšanās nav konstatējama. Mums ir divi tiesību akti vien, vienā noteikti minimālajie standarti produktiem, produktu informācijai, informācijai, ko saņem patērētājs, otram kārtām standarti mājokļu konstrukcijai un energoefektivitātes direktīva, kas pēc būtības dzen pieprasījumu pēc labiem, kvalitatīviem, efektīviem produktiem. Un tad tālāk ir šie, šie lielākā mērā tehniskie, detalizētie tiesību akti kas no tādas ekonomiskās eh, teorijas eh, plānošanas eh, rakurs vairāk pievēršas dažādiem skaitļiem. Ehm, saistībā ar atjaunojumiem energoresursiem, nu šeit šis līdzsvars ir mums labs jānodrošina. Ja tas mums izdosies, tad šis stimuls cilvēkiem Uh, būs ne tikai nu, uh, celta uh, energoefektivitāte savā ēkā, bet, nu, piemēram, uzlikt saules paneli uz jumta vai e, siltumsūknī pagalmā uzstādīt. Tas viss iet roku rokā. Mums ir šis regulējošais pamats tā precīzi un labi jāsagatavo. Un šķiet, ka tas arī gandrīz viss vēl tikai tas, ko sacīja Tamarānā kungs, kāpēc dažas valsts ir spējušas, bet citas netik ļoti tiešām nezinām, bet progresa ziņojumā uh, starp rindiņām uh, noteikti neizlasīsiet to, ka, pievain, ka runa ir par uh, pārticības līmeni, par uh, valsts bagātību vai trūkumu. Runa drīzāk ir par labu, efektīvu mm, pārvaldību plānošanu. Un tas atkal sasaucas ar Gereka kunga sacīto. Uh, Jā, tik tiešām kaut arī Eiropas līmenī mūsu mērķis ir eh, tātad eh, patērētā energoresursu ietaupījums. Eh, valstu griezumā dalība valsts ir tiesīgas plānot savus mērķus, savus uzdevumus, un tad tur mm, tās nianses ir iespējams mm, daudz atšķirīgākas. Nu, Polija, mm, piemēram, ir valsts, kas saimnieciski uzrāda brīnišķīgus rezultātus, nu, varētu uh, uh, izvirzīt godkārīgākus mērķus salīdzinot ar citām valstīm, kur joprojām ir, ir, ir kas dzīvo krīzes atskaņās. Paldies! Paldies, Hocena kungs! Pasakos visiem, kas ļāva mums ietaupīt laiku, ņemot vērā to, ka sākām ar nelielu nokavēšanos referenta ziņojums, atzinums tālāk tiks pārunāts itres sanāksmē martā, bet, nu, kolēģi, dāmas un kungi, aicinu pieskarties nākamajam darba kārtības punktam. 15. gada decembrī tika publicēts Pīpērkungs vai aizmirsu jūs. Nē, esmu nu tik pieredzējis sēžu vadīšanā, kā, kā jūs ierastais priekšstādātājs. Jā, nekāda problēma. Nu, man bija prieks dzirdēt dažas piezīmes saistībā ar birokrātijas mazināšanu, un Hodson kungs sacīja, ka septītais pāns satura elements, kur ir vajag vienkāršot, un tas arī tiks darīt, man, man bija prieks to dzirdēt. Bet viens būtisks jautājums, uz kuras nesaņēmu atbildi. Daži no runātājiem sacīja, ka ja mēs kā pienākumu nosakām energotaupību, tad mēs esam noturīgāk pret krīzēm. Bet, lai to izdarītu, ir vajadzīgs arī atjaunojamos energoresursus stiprināt, un ir daži reģioni, kuri ir pārsnieguši 50% jau šobrīd un strādā ar pārobežu ietekmi, kur energo uh, piegādātāji, kas specializējas uz šiem jauniem energoresursiem, mēs viņiem tagad noteiksim pienākumu taupīt? Nu, dalībvalsts var noteikt, vai tas e, tiek darīts visiem vai ar kādām sistēmām. Nu, šo jautājumu es īsti nedzirdēju atbildi. Vai arī uz uh, piemēram, Skandināvijas situācija tiks attīstīts tas pats, tad vienotās likmes, eh, kas tiek eh, salikts kopā tikai attiecinot tās uz atjaunojumiem energoresursiem. Man liekas, ka mēs joprojām esam eh, vēl kā lamatās šajā situācijā, kur 2000 nu, ziņojumu no pašvaldībām uh, Eh, kas ir jāsniedz pašvaldībām, eh, valstī, eh, Eiropas Savienībai un milzīgs birokrātiskos lodzus tādējādi top. Nu, mums jābūt ir efektīvākiem arī pašiem. Tur vēl daudz, kas ir saturis derams, bet uh, tas viss jāpanāk ar mazāk birokrātijas slogu, un tad es vēlētos, lai arī citi kolēģi uh, palīdzētu man šai darbā. Paldies! Pa paldies, Pīperkungs! Uh, Paldies! tik tiešām 15. gada decembrī, tagad nākamais punkts, Berek izdeva savu atzinumu um, par uh, nepieciešamajām reformām ES uh, telekomunikāciju regulējumā. Tagad gaidām, kad komisija izdos savu atz, uh, atzinumu šī gada jūnijā, tāpat arī Berek ir sagatavojis um, vēl dokumentus par OTT un oligopoliem telekomunikāciju tirgu Tā kā, nu, ir viela pārdomām. Esam ieplānojuši šai sarunai stundu un 15 minūtes, un tāpēc eh, ar prieku dod vārdu Vilhelmam Ešvaileram, Berek priekšsādātāji. priekšsādātāji. Mēs iesveicināti, Ešvailera kungs. Jā, paldies mēs visi saskaramies ar strauji mainīgu pasauli, eh, elektroniskā eh, saziņā. Atgādināšu, ka digitāla transformācija bija Davosas ekonomikas fóruma galvenie eh, koncepti pagājušā nedēļa. Un mainās arī ietvars elektroniskajai telekomunikācijai. Un tas viss eh, ir saistīts ar mūsu kopīgo mēķi digitālo vienoto tirgu. Un saistībā ar tuvai um, drīzumā pieņemtajiem priekšlikumiem mums ir svarīga loma itra komitejai un tad vēlos uh, sniegt arī ieskatu nesen pieņemtajā ietvarā un sagatavot atzinumu, ko Berek ir sagatavojis. Tātad ejam tālāk uz nākamo slaidu. Sākuma punkts ir tas, ka telekomunikācijas ietvars ir digitālā tirgus stratēģijas sākuma punkts. Un es vēlos atgādināt trīs galvenos mērķus šajā stratēģijā. Pirmkārt, labāk piekļuve patērētājiem un uzņēmumiem, otrkārt, digitāla tīkli, kas būtu progresīvāk un arī pakalpojumi un digitālās ekonomikas virzība. Uh, tā eh, daļa, kas veido vienu pareizos nosacījumus un vienotas spēles noteikumus digitāliem pakalpojumiem, un galvenie temati ir eh, savienojamība, universāla pakalpojuma, vienotas spēles noteikumi, eh, frekvenču spektrs un institucionālā struktūra. ir jāatrisina savienojumības jautājumi visā Eiropā, un jānodrošina arī ātrs un e, superātrs platjoslas interneta infrastruktūras jautājums un kā pārvarēt šo digitālo plaisu. Tāpat arī jānodrošina augsta ātruma platjoslas interneta izmantošana un e, jāatrisina investīciju trūkuma jautājums. Sākumā vēlos pilnībā atbalstīt Eiropas parlamenta rezolūcijā pausto, ka investīcijas Un in, eh, šeit ir eh, jāveicina eh, ar īpašām iniciatīvām platjoslas interneta infrastruktūras izveide ir nepieciešams augstāks investīciju līmenis, inovatīvas izvēles un zemāks cenas patērētājiem un uzņēmējiem. Saskaņā ar Bereku viedokli trīs atsevišķi instrumenti šeit ir svarīgi regulējums, un kur nepieciešams deregulējums, ko papildina universāla pakalpojuma un valsts atbalsta pasākumu, kur tas nepieciešams. Vispirms par regulējumu ir svarīgi atcerēties, ka šeit ir spēkā konkurence, kas virza investīcijas, un atgriežos pie parlamenta rezolūcijas, kur tas tieši arī ir norādīts pastāv maz pierādījumu, ka operātoru konsolidācija palielina investīciju apjomu. Tomēr ir svarīgi paturēt prātā, ka Eiropas Savienojamības mērķu sasniegšana saistīta ar dažādiem un atšķirīgiem izaicinājumiem dažādās dalību valstīs. Labākais tehniskais risinājums, labākais konkurences eh, modelis ir atkarīgs no tirgus struktūras un raksturlielumiem Tāpēc nav tādu risinājumu, kas derētu absolūti visiem tirgiem. Ir nepieciešama pietiekama elastība, lai atbalstītu konkurenci un īstenošanu tādā veidā, kas vislabāk piemērot nacionālajiem apstākļiem. Pārskatīšana ļauj atjaunot eh, regulatoru eh, instrumentu klāstu, lai ļautu regulatoriem reaģēt uz mainīgu tirgus situāciju dalību valstīs Kas attiec uz, uz universāliem pakalpojumiem, tad eh, vispārīgi piezīme. Universāls pakalpojums joprojām ir svarīga daļa no visa ietvara, tāds nodrošina pamat elektronisko komunikāciju pakalpojumu pieejamību visiem, palīdz garantēt sociālo iekļaušanu un izvairīties no digitālās plaisas veidošanās Eiropā. Attiecībā uz tirgus, ekonomiskajiem un sociālajiem eh, Notikumiem ir jāatbild uz diviem jautājumiem. Vai pastāv nepieciešamība aktualizēt pašreizējo universālo pakalpojumu eh, eh, eh, piemērošanas jomu un dalību valstīm ir nepieciešams definēt šo darbības jomu jo tās var attīstīties atšķirīgi atkarībā no notikumiem tirgū katrā dalībvalstī. Turklāt mums ir jāatceras, ka universāla pakalpojumu intervenču mērķis ir nodrošināt pamatu, pamata minimāla pakalpojuma apjomu un zinām kvalitātes līmeni. Protams, ka universālais eh, pakalpojums var palīdzēt eh, īstenot eh, mērķus, Ja ir jāpārvar digitālā plaisa, tad dalību valstu ziņā ir jāatsaka tehnisko parametru noteikšana tehniskai eh, piekļuvēju platjoslai. Tālāk vienoties spēles noteikumi, tas ir svarīgs temats diskusijās, jo jauni pakalpojumi, it īpaši OTT pakalpojumi sacenšas ar tradicionālajiem telekomunikācijas pakalpojumu sniedzējiem. Divi galvenie jautājumi šai kontekstā ir, vai pastāv izkropļojumi eh, starp tirgus eh, konkurences apstākļiem un starp operatoriem. Mēs piekrītam Eiropas parlamenta viedoklim rezolūcijā, kas eh, saka, ka ir konkurence spējusi uzlabot situāciju tirgu. Un tāpēc Berek ierosina piesardzīgu un diferenciētu pieeju šīs, šī jautājuma risināšanā sadarbojoties ar Eiropas komisiju. Mēs eh, koncentrējamies uz OTT 1 pakalpojumiem, eh, kas tiek uzskatīti par aizstājējiem tradicionālajiem um, komunikāciju pakalpojumiem, kā WhatsApp eh, aplikācija, kas aizstāja mm, izziņas. Un tālāk otrs jautājums, kādas ir Um, izvēles iespējas, perspektīvas. Vispirms mēs iesakām juridisko pamatu, kas ļautu nacionālajiem regulātoriem uzraudzīt elektronisko komunikāciju tirgu, tālāk par uh, to darbības jomu, kas noteikti klasiskajā ietvarā. Otrkārt, uh, lai pārvarētu saskaņotības uh, trūkumu, līdzinējās definīcijas ietvaros ir nepieciešams zinām precizējumu un tīpaši, lai izvairītos no nevajadzīgā uh, sloga, ir nepieciešams izvērtēt katru noteikumu, analizējot to, kuras nozare specifiski nosacījumi joprojām ir nepieciešami. Gala lietotāja aizsardzības kontekstā Berek uzskata, ka ir jārisina divi jautājumi. Vai mums ir nepieciešama vispārīgi patērēta aizsardzības likuma vai nozarei specifiski? Mums ir nepieciešams līdzsvars starp abiem, lai nodrošinātu, ka gala lietotāji ir aizsargāti no konkrētiem riskiem, piemēram, kas varētu būt strauji mainīgā nozarē jāizvērās no dubults regulējuma vai eh, vispār regulējuma trūkuma, kad patērētāji ir vismazāk aizsargāti. Un otrs jautājums saistībā ar harmonizācijas līmeni patērētāju tiesību aizsardzībā mums ir svarīgi, lai regulātori spētu reaģēt uz riskiem patērētājiem, kas rodas viņu tirgos un varētu meklēt arī citus risinājumus regulējumam. Pilnīga harmonizēšana nebūtu labākais risinājums. Šeit ir arī jāņem vērā riski, kas saistīti ar to, ka nedrīkst pieļaut, lai patērētāja aizsardzība tiktu veidota harmonizēti viszemākajā līmenī. Tālāk frekvenču spektrs ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas komisijai, tāpat arī Eiropas parlamentam par pašreizējo situāciju. Saskaņā ar Berek viedokli pašreizējais ietvers darbojas labi saistībā ar vērtību nodrošināšanu patērētājiem un efektīvai konkurenci un jauno 4G tīklu ieviešanu nav harmonizēts uh, frekvenču spektrs uh, Eiropā, kas uh, būtu uh, harmonizētāks nekā citur, uh, kā ASV, Japānā harmonizēšana jau šobrīd ir realitāte. Līdz ar to, jebkāda papildus intervence, tālāka harmonizēšana būtu rūpīgi jāizvērtē, lai uh, izsvērtu riskus un iegūmus. Un kas attiecas ar nākotnes perspektīvu, vēlos uzsvērt, ka savienojamības uh, prasības un spre, uh, frekvenču spektru prasības var novest Eh, pie tā, ka nav šeit noteikti katrai dalībvalstī atsevišķi šādu spektri. Un turpmāk harmonizēšanā var nozīmēt, ka šis eh, resurs tiek neefektīvi izmantots un tādējādi netiek atbalstīta inovācija, bet tieši pretēji traucēt. Esošais ietvars jau šobrīd atzīst, eh, ka ir nepieciešamie instrumenti frekvenču spektru noteikšanā. Noslēgumā mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība rādio spektru politikas grupu un berek. Vai atļausiet priekšsēdē vēl dažas eh, piezīmes īsi? Pēdējais punkts - institucionālais, eh, institucionāla struktūra. Mēs vienmēr saņemam kritiku par eh, institucionālo struktūru. Mēs uzskatām, ka Berek būtu jāpaliek eh, pie pašreizējās struktūras, eh, saskaņā ar to, kāda ir šī struktūra izveidot, mums ir nepieciešama kompetence nacionālajām regulējušām iestādēm. Jā, var uzlabot efektivitāti mūsu darbā, bet institucionālā struktūrai būtu jāpaliek tādai, kāda tā šobrīd ir. Un pēdējais slaids prezentācijā ir attiecībā uz eh, TSM tālāk darbību. Kā jūs redzat, šeit slaidā ir daudz darāmo pienākumu. Tas no, no vienas puses ir eh, tīkla neutralitāte, mēs strādājam pie vadlīnijām, augusta beigās mēs būsim pabeiguši šo darbu, un no otras puses mēs eh, daudz strādājam pie viesabunēšanas, pie taisnīgas eh, lietošanas eh, politikas, un paldies par uzmanību, man bija gods būt šeit. Priekšsētājs, paldies! Un tagad došu vārdu ēnu referentiem divas minūtes katram. Nīblers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ešvailer kungs, paldies par jūsu izklāstu un prezentāciju. Man ir viena piezīme un trīs jautājumi. Vispirms piezīmē, es atbalstu jūsu sacīto, tas, kas mums nepieciešams ir investīcijas ātrajā un superātrajā platjoslas internetā jārada iniciatīvas, es varu tikai atbalstīt jūsu sacīto, ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi Eiropā, tad ir absolūti skaidrs, ka mums ir nepieciešams veidot eh, tādu internetu infrastruktūru, eh, lai tas arī būtu īstenojams un cilvēkiem tas būtu pieejams. Vispirms par eh, frekvenču politiku, ko jūs pieminējāt. Tur es vēlos būt progresīvāka un domāju par pielietojumu no automatizētās līdz autonomās eh, pielietošanas, piemēram, veselības aprūpē par internetu 4.0. Un tur mums ir vajadzētu lielāku harmonizēšanu eh, frekvenču politikā. Cik tālu jūs būtu gatavi iet? Un es eh, ceru, ka tas arī būs saistīts ar to, ka tiek saprast Eiropas līmeņa rīcības nepieciešamība. Tālāk eh, tīkla neutralitāte. Mēs šeit esam lēmumu pieņēmuši, eh, kāda ir praksē, vai, vai visi darbojas labi vai nē. Tālāk vienot spēles noteikumu. Jūs jau to pieminējāt, bet varbūt varat eh, papildināt, kur jūs secināt, ka atšķirīgi noteikumu dēļ veidojas konkurences kropļojumi un kur mēs varam tikt galā jau ar tiem instrumentiem, kas mums jau ir pieejami. Uh, Un priekšsarētāji, es esmu tad pieturējusies pie atvēlētā runāšanas laika. Priekšsarētājs brīnišķīgi izdarīts. Krēra kundze. Paldies, priekšsarētāji. Pavisam īsa piezīme un divi jautājumi. Protams, ka lielākais izaicinājums ir infrastruktūra. Es domāju, ka mums tur ļoti daudz kas darāms. Gan domāju par to, kā to organizēt ar valsts atbalstu, bet arī kā mēs konkurenci varam veicināt, lai tirgus modeļi būtu iespējami, kādas mēs varbūt šobrīd nevaram iedomāties, vēl tālāk par digitālā iekšējā tirgus organizāciju. Šogad mūsu lielākais darbs tas ir arī parlamentā, un Eiropas parlaments savā ziņojumā par digitālo iekšējo tirgu sacīja, ka Berek ir jāspēlē pastiprināta loma šajā darbā. Mēs vēlamies spēcīgāku šo kompetenci Berek ietvaros. Kā jūs iedomāties, ko jūs vēlētos spēt darīt, lai darbs veiktos labāk? Es personīgi vērtēju mūsu sadarbību kā ļoti labu, jūs, manuprāt, veicat ļoti labu darbu, un jautājums arī Berek birojas eh, Rīgā, kā to varētu varbūt stiprināt vai uh, Um, atbalstīt, lai mēs uh, virzītos uz priekšu. Tālāk, uh, līdzīgi kā Nīblers kundze, arī es vēlos par tīklu neutralitāti jautāt. Man ir iespējas, ka daudzie spēlētāji joprojām pieturas pie ļoti atšķirīgiem viedokļiem. Parlaments ir viennozīmīgi sacījis, ko mēs par to domājam. Vai tas sakrīt ar tiem priekšstatiem, kas ir jums strādājot pie uh, vadlīnijām? Lai nav tā, ka uh, Eh, mums ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Kāda, kāds ir jūsu priekšstats? Es arī iekļāvos atvēlētajā laikā. Liels paldies ECR grupai. Dodu vārdu Henkel kungam. Respektīvi sev. Esmu pavadījis visu dzīvi šajā nozarē, un viens no secinājumiem, ko izdarīju, kāpēc mēs atpaliekam no ASV, tādēļ, ka lielākā daļā valstu uh, privatizācija lielajiem telekomunikāciju uzņēmumiem ir bijusi daudz par vēlu. Man ir viens pavisam vienkārši jautājums, vai jūsu organizācija paust viedokli par to, ka mums dažās valstīs ir joprojām daži šie lielie spēlētāji, kas daļai vai pilnībā vēl ir valstu valdību rokās. Paldies. Un tālāk Kalas kundze. Paldies. Man ir vairāk jautājumu. Vispirms par vienotiem spēles noteikumiem OTT un tradicionālajiem sektoriem, jeb nozarēm. Jūs sacījāt, ka vienādiem vai līdzīgiem noteikumiem būtu jātiek attiecināmiem uz līdzīgiem pakalpojumiem, bet, manuprāt, ir nepieciešams arī izvērtēt, kas ir šie līdzīgie pakalpojumi. Un es uzskatu, ka ir svarīgi diferenciēt debatēs starp piekļuvi tīkliem un piekļuvu pakalpojumiem, jo piekļuvu uh, tīkliem ir jāregulē neapšaubām, lai varētu nodrošināt konkurences tirgu, bet pakalpojumi tur var deregulēt. Kāds ir jūsu skatījums uz šo jautājumu? Otrakārt, jūs mums sacījāt, stāstījāt par harmonizāciju. Man bija pārsteigums dzirdēt jūsu sacīto, ka tur ir nepieciešama piesardzība Jo runājot par eh, lietu internetu un eh, ar DSM saistītām lietām, tur ir nepieciešams vienota spektra pieeja izmantot. Un, manuprāt, tas saistīts ar harmonizāciju. Un trešais jautājums par jūsu institucionālo struktūru. Jūs sakat, ka viss darbojas labi. Bet mums jāatceras, ka BEREK joprojām ir 28 nacionālo regulātoru iestādi. Kas notiks, ja būs atšķirīgi tīkla neutralitātes principi, kas mums DSM nepieciešams ir e, īstenot vienotā veidā. Vai Berek to darīs? Un kā tiks galā ar domstarpībām, ja būs atšķirības starp dažādiem regulātoriem? Paldies! Paldies, Kalas kundze, mēs lieliski iekļaujamies laikā. Raimon kungs! Paldies, Švēlēr kungs, par ierašanos. Man ir tikai viens jautājums, bet tāds nopietns jautājums. Gan Berek, gan jūsu personīgi, kā jūs demokrātiski, politiski eh, veraties uz tuvākajiem diviem gadiem, daudz kas tik runāts par patērētā aizsardzību, bet internets, telekomunikāciju tīkli, tur e, tiem ir liela demokrātiski politiska e, loma. Un arī iemesls, kāpēc universālajie pakalpojumi tik noteikti, tur, jo tas balstās tomēr uz demokrātisko politiku. Jūsuprāt, cik svarīgs šis aspekts ir jūsu darbā pie nākotnes regulējuma? Lai neskrītos uz šīm e, lietām tikai no tirgus un patērētāju viedokļa. Brīnišķīgi, paldies! Un tagad pie mūsu kolēģu atsevišķiem jautājumiem. Rubikungs, paldies! Pirmais jautājums. 5G ieviešana vai 2020. gads nav par vēlu? Vai nevajadzētu 2018. gadā, jo Dienvidkoreja un Japāna to sāk tad? Otrais jautājums. Harmonizēšana Um, protams, ka mēs varētu radīt arī investīcijas, izsolot uh, uh, šīs lietas, un tad uh, to varētu izmantot tīkla izbūvēji. Vai jūs ar ESO sadarbojaties attiecībā uz laika grafikiem, lai šīs saslēgšanas tehnoloģijas arī būtu saskaņotas? Maksimālais MTR vai tas tiek apspriests kopā ar taisnīgas izmantošanas klauzulu. Un vai tas ir savstarpēji saistīts? Paldies, Rubikums. Bonīkums, viena minūte. Eh, paldies. Paldies par tādu visaptverošu prezentāciju un skatījumu uz šo nozaru. Man ir daži jautājumi. Pirmkārt, kā veicināt investīcijas? Un ko jūs domājat par šo koncepciju apvienot pūliņus no Connecting Europe Facility līdzekļiem, struktūra fondiem, reģionālajiem fondiem un Eiropas eh, strateģisko investīciju fondu? Manuprāt, tas ir svarīgi. Otrs jautājums saistīts ar harmonizāciju. Jūs sacījāt, ka mēs eh, domājām par 5G tad mums ir nepieciešams gatavot savu darba kārtību, savu ceļa kārti uz 5G, sadarbojoties ar dažām starptautiskām iestādēm, bet e, ko jūs domājat par harmonizāciju kontekstā ar virzību uz 5G? Un pēdējais jautājums saistīts ar universāliem pakalpojumiem. Jūs sacījāt, ka noteikumu aktualizēšana būtu jāveic nacionālo valdību līmenī, bet ja mēs vēlamies izvairīties no dažiem risinājumiem, kas varētu būt bīstami Eiropas līmeņa harmonizēšanai, kā mēs varam nodot šīs tiesības nacionālajām eh, valdībām, bet pietiekamā mērā harmonizēt tās, un tā būtu berek loma, tad, eh, nu, lai jums veicas. Valēna kundze. Thank you. Paldies. Mēs runājam par konkurētspēju, par konsultāciju un gribēju pavaicāt. Konkurence ir balstīta uz piekļuvi. Ja mēs šajās debatēs nepievērsīsimies uh, piekļuvēji, kur tad uh, šeit ir konsultācija? Jūs teicāt, ka tagad uh, spēkā esošais modelis darbojas, bet infrastruktūrai joprojām nepieciešamas uh, investīcijas. Vai ir tā, ka mēs esam sasnieguši tādu ienākumu līmeni, peļņas līmeni, kas varētu mudināt jaunas investīcijas? Kas mums ir nepieciešams, lai mudinātu investīcijas, lai nu, paceltu tās, tā teikt, nākamajā līmenī? Paldies, paldies! Tagad pēdējais jautājums uzdevums Kumpula Nātrī kundze. Paldies! pārklājums, augst, tātad ātri sakari, tām ir jābūt Eiropas prioritātēm, lai mēs varētu izdzīvot globālās konkurences apstākļos un radītu fundamentu jaunam digitalizācijas laikmetam. Un, ja mēs runājam par universālo pakalpojumu direktīvu, vai Bereka uzskati ir tādi vecmodīgi vai tieši otrādi inovatīvi un kādi instrumenti mums ir nepieciešami vai tad uz eh, papīru joprojām jāprintē katalogi, piemēram, Somijā tos sen vairs neviens neizmanto. Un, ja mēs runājam par universālo pakalpojumu direktīvu, tā tad vai dalību valstīm vajadzētu tiekties piedāvāt ātrus savienojumus, lai Es nesen biju seminārā, ko organizēja SD grupa, un ir pierādīts, ka ļoti daudz cilvēku iz, nu, meklē darbu internetā, meklē darbu sludinājumus internetā. Es domāju, ka te ir arī sociālas dabas izaicinājumi, un uh, Berekam vajadzētu parūpēties, lai mēs šajā ceļā varētu kustēties ātrāk, nevis eh, mūs aizkavēt. Un tālāk. Utmost carefulness, nu, kas eh, tā ir par definīciju. Es cerētu, ka standartizācija patiešām būtu noderīga šajā kontekstā. Paldies! Vīlena kungs no komisijas, jums trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs komisijā ļoti aktīvi sadarbojamies ar Bērek, sagatavojot eh, pārskatu, jo bija ļoti daudz tādas formālākas un neformālākas sadarbības, un mēs to eh, ceram turpināt līdz likumdošanas priekšlikuma piedāvāšanai mūsu līdzlikumdevējiem. Protams, par procesu mēs eh, daudzajādā ziņā esam viensprātis, bet tagad varbūt nu, pieskaršos atsevišķiem aspektiem ko minēja Ešvēlera kungs un godātie deputāti. Tā tad ir jāatbalsta mm, ātru savienojumu izveidošana, jābūt arī piekļuvē, lai pilsoņi eh, arī periferijās teritorijās varētu izmantot internetu pakalpojumus. Un tie ir galvenie uh, eh, pamat pārskata mērķi. Un ir arī dažādi uh, šeit uh, juridiski aspekti. Uh, ņemot vērā piekļuvi tīkliem, konkurēt spēju, un vakardien mūsu komisārs teica, ka konkurēt spēja ir galvenais uh, investīcija dzinējs spēks. Neapšaubāmi mums uh, savā instrumentu kopumā, to pieminēja Ešvēlera kungs, ir e, jāmeklē papildus instrumenti, kas varētu papildināt e, ietvaru, atme, sameklējot arī investīciju motivāciju alternatīviem operatoriem. Un e, visiem tā tad būtu jāsniedz iespēja būt ieguvējiem no papildus investīcijām. Tas būs arī viens no jautājumiem, ko paturēsim prātā, strādājot pie piekļuves regulējuma. Protams, ir jāuzlabo konkurence un ātrums uh, visā tikā kopumā. Par spektru runājot, komisija bieži vien uzsver, ka jūs uh, ar lielu balsu vairākumu balsojāt par spektra koordināciju pēdējā jūsu iepriekšējā sasaukuma mēnesī. Nu, tas ir tāds varbūt pat uh, politiski iekrāsots solis, ņemot vērā pašas svarīgākās uh, spektra zonas. Un Ešvelera kungs arī uh, pasvītroja, ka ir sasniegts nozīmīgs progress runājot par spektru harmonizāciju, lai arī uh, ļoti ātras saziņas iespējas tika piedāvāts runājot arī par 5G tīklu. Nākamnedēļ mēs esam gatavi arī uh, piedāvāt uh, šo platjoslas, jaunās joslas piedāvājumu. Ir arī vairāki priekšnosacījumi, eh, kas jāievēro, piešķirot spektru operatoriem, tātad kalendārs, licences un citas finanses. Un iepazīstoties ar ambīciju līmeni, mēs varam teikt, ka spektra izmantošana un pārklājums šeit ir tātad jāintegrē dalībvalsts spektros arī Eiropas mērķi. Jāsaka, ka visi deputāti bija ļoti disciplināti izsakoties, tātad es redzu, ka te arī jau mirgo sarkans zvaigznīt, līdz ar to beigšu savu uzstāšanos. Paldies, Vīlan kungs. Ēšvēler kungs, tagad došu jums vārdu. A number of excellent questions. Jums tik uzdot vairāk ļoti vērtīgi jautājumi, un mēs ceram, ka tagad saņemsim arī tikpat vērtīgas atbildes. Paldies! Paldies! Tagad atbildot Nīblers kundzei un par uh, labāku frekvenču harmonizāciju. Bereks domā, ka spektra piešķiršanas uh, termiņi Eiropas komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uh, ir uh, svarīgs solis, eh, runājot arī par 5G eh, palaišanu, bet tagad uh, harmonizācijas termiņi ir bijis ļoti svarīgs aspekts tieši tirgiem, un komisijai jau ir pilnvaras harmonizēt spektra piešķiršanu, ņemot vērā konkrētu grafiku. Līdz ar to spektra harmonizācija tādā uh, vispārīgākā tvērumā ir ļoti nozīmīga un ITO starptautiskā organizācija uh, jau vēro, kā spektrs tiek piedāvāts dažādiem operatoriem un līdz ar to mums ir ciešāk jāsadarbojas Eiropas līmenī, CPT, BEREK un ITO uh, līmenī. Protams, ir jābūt veiksmīgākai koordinācijai un mūsuprāt. Vācijā mēs eh, par 7000 MHz joslas piešķiršanu nu, izsludinājām tādu kā izsoli un bija dalība valstis, eh, kas eh, šādu koordināciju nevarēja pietiekam labi, bet Vācijā mēs Pārliecinājamies, ka šādu izsoļu rīkošana par 700 MHz piešķiršanu bija patiešām veiksmīga, un tagad sarunas ir tikai uh, sākuma fāzē, bet mēs uzskatām, ka Berek šeit patiešām ir tāds pareiz viedoklis. Ja runājam par tīkla neutralitāti, plenārsēdes laikā Rotterdamā būs uh, seminārs, uz kuru aicināsim arī akadēmiķus, eh, lai varētu apzināt priekšlikumus arī EFCC eh, prasību par tīkla neutralitātes ievērošanu un, protams, Berek vajadzētu izstrādāt konkrētas vadlīnijas, lai demonstrētu savu vēlēšanos eh, izstrādāt konkrētas priešlikumus. Ja runājam par OTT, mēs pārbaudām atsevišķus individuālus gadījumus, mēs strādājam pie spēles noteikumiem, mums ir arī jānošķir, vai šeit problēmas rada likumdošana vai, piemēram, drošības eh, neievērošana, datu aizsardzība un tā tālāk. Un mūsu federālā iestāde ir konstatējusi, ka Gmail ir jāievēro tās pašas prasības, kas citiem uh, elektroniskās saziņas uh, pakalpojumu piedāvātājiem. Kā to labāk formulēt, uh, zagrunātājs? Nu, ir tādas juridiskas diskusijas uh, par to, ko darīt tālāk, jo Vācijā uh, Eh, šī lieta bija pat iesniegta administratīvajā tiesā, un, protams, tā tad mums ir jārunā arī par šiem juridiskiem jautājumiem. Krēlas kundzei atbildot, kāda ir šī institucionālā bereka struktūra? Protams, eh, uzlabojumi ir iespējami, uh, bet šis divu pilāru modelis, kas pie mums ir izveidots, tātad Bereka birojs, aģentūra Rīgā un Berek eh, kā institūcija, sue generis, īstenībā šī struktūra ir atmaksājusies. Un es uzskatu, kā komisijai, kā līdz likumdevējai un jums, kā parlamentam, ir Jāatzīst, ka mēs savu darbu padarām godam, ņemot vērā arī sadarbību ar FCC un citiem regulatoriem. Es domāju, ka šis modelis sev ir pierādījis praksē. OTT par to jau eh, dažus komentārus bildu. E, Rūbikungs uzdeva jautājumu par MTR un uh, viesabonēšanu. Šobrīd vēl ir uh, pārāk ātri izteikt kaut kādas prognozes, jo darba grupa pie tā jau strādā, bet nu, mēs konkrētas detaļas vēl nevaram pastāstīt. Un MTR jautājums ir, protams, ārkārtīgi uh, svarīgs, bet mēs arī esam apņēmības pilni atrast uh, risinājumus. Bonī kungs uzdeva jautājumu par finansējumu. Es gribēju teikt, ka mēs vēlamies uh, tādu mm, uz tirgu balstītu pieeju un finansējums varētu būt papildinājums Mēs eh, gribam, lai ir privāts investīcijas eh, šajā sektorā, ne tikai Eiropas fondi, jo privātās investīcijas būtu vislabākais risinājums. I think these have been the Domāju, ka tie bija paši nozīmīgākie jautājumi. Henkela kungs. Jā, jā, jūs, es neatbildēšu jūsu jautājumu, atvainojos, jā, tas bija politiskas dabas jautājums, bet regulātori nav tie, kas ir atbildīgi par tā risināšanu. Šis jautājums jums jāuzdod ministru padomē. Paldies! The very concrete on the public services directive. Kā lasas kundze par uh, valsts pakalpojumu direktīvu? Universālo pakalpojumu direktīvu. Varbūt, ka tas tiks iekļauts komisijas priekšlikumā, kas dienas gaismu varētu ieraudzīt uh, vasarā? Back here, sorry. You... Es atvainojos, saka Ešvēler kungs, pareizi uh, universālo pakalpojumu direktīva tiks aktualizēta. Mēs uh, iepazīsimies ar jautājumu gana detalizēti, bet tagad esam sarunvēšanas procesā. Paldies! labi. Man uh, radies iespējas, ka uh, jūs saņemat atbildes uz visiem jautājumiem. Paldies, Ešvēlēr kungs, ka ieradāties pie mums un iepazīstinājāt mūs ar pēdējā laika bērēka aktivitātēm. Paldies arī Vīlan kungam no komisijas un lūdzu nododiet mūsu sveicienus komisāram Ettingeram. Dāmas un kungi, ņemot vērā šīs grupas fantastisko disciplinētību, mēs varējām uh, Uh, sāraut. Mēs uh, varam tagad uh, pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Tā tad pēdējos trialogos notikušais. Gribu teikt, ka Delkā Stīljo kundze nav ieradusies. Un man lūdza atgādināt, ka viņa ir itre uh, referente par informācijas drošības un tīkla drošību saskaņā ar 54. reglamenta pantu. Atzinums tika pieņemts 13. gada decembrī iepriekšējā sasaukuma laikā. Tā kā Pilardēla Kastiljo kundze šodien nevarēja ierasties, es vēlētos, uh, nu mani lūdza apkopot uh, Uh, to, kas ir panākts trilogos. NSA ir uh, pēdējā detaļa kiberdrošības likumdošanā, un tas ir ļoti svarīgs solis, lai panāktu kiberdrošību Eiropā uh, pateicoties direktīvai, varēs panākt to, ka kritiskas infrastruktūras operatori, piemēram, transporta un energo pakalpojums sniedzēji, viņiem būs Eh, jāievieš konkrēti drošības pasākumi, un par kiber, uzbrukumiem kiberdrošībai būs jāziņo atbildīgajām iestādēm. Otrām kārtām dalību valstīm būs jāsagatavo kiberdrošības stratēģijas un uh, eh, jāceļ tādas, jāizveido eh, reaģēšanas komandas, kas varētu pietiekami ātri tik galā ar kiberuzbrukumiem. Trešām kārtām ir jābūt sadarbībai starp dalībvalstīm, apmainoties ar paraugu praksi. Un rezumējot, varam teikt, ka Eiropas Savienībai būs tādi efektīvāki instrumenti, lai labāk cīnītos pret konstantiem uzbrukumiem kibervidē. Vēlētos izmantot šo iespēju un tas eh, tiks atzīmēts arī mūsu protokolā, tātad vēlētos izmantot iespēju uzteikt eh, Kastiljo kundzi uh, ar lieliski padarīto darbu, un tad, uh, ja jums ir kādi jautājumi, viņi labprāt uzklausītu kaut arī prombūtnes laikā. Tagad uh, došu vārdu Kēlī kungam no ETP grupas. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Man bija tas gods būt ITA e komitejas referentam par šo te regulu. Kā jūs zināt, to savulaik pie, pieteica komisāra Redinga 12. gada janvārī. Um, datu aizsardzības jautājumos uh, eh, tieslietu un iekšlietu nozarēs un uh, eh, IT komiteja to izvērtēja. Tas bija tālajā 13. gada februārī. Martā 14. gadā eh, plenārsesijā tika skatīts, un Latvijas prezidentūras laikā eh, jūnijā 15. gadā eh, tas tika pieņemts padomē. Eh, un Luksemburgas prezidentūras jau laikā tika uzsākti trialogi pagājušā gada jūlijā. Deviņi trialogi kopā notika un 15. decembrī tika panākta gala vienošanās. Domāju, ka šeit pienākas e, uzslavas Luksemburgas prezidentūrai par to, cik e, sekmīgi e, viņi spēja novadīt un noslēgt šos trilogus. Tātad, kas tad mums no tā visa ir? Ir aizstāta 95. gada direktīva ar jaunu regulu, kas cerams kalpos ilgus gadus Nu, jāatzīmē tas, ka tā ir tātad regula, viens vienots tiesību akts visā, visā Eiropai, eh, aizstājot 28 atsevišķus eh, no spēles noteikumus. Tāpat arī ir šī vienas pieturas sistēma uzņēmumiem, komersantiem līdz ar to. Eh, uzņēmumi var rēķināties, ka viņam būs darīšana ar vienu centrālu pāraudzības struktūru, nevis 28 dažādām. Uh, vien, vien un vienoti noteikumi uzņēmumiem neatkarīgi no to dibināšanas un darbības vietas. Šobrīd Eiropas uzņēmumiem ir saistoši ļoti strikti standarti, daudz striktāki kā ārvalstu uzņēmumiem, bet tagad šai diskriminācijai tiks pielikts punkts. Visiem, kas vēlēsies ienākt mūsu tirgu, būs jāievēro mūsu spēles noteikumi. Ja runājam par eh, privātpersonām, kas interesē pilsoņus, tad tā ir datu portabilitāte, mobilitāte, mm, tīkla neutralitāte, pārējais iespējas no viena operatora pie otra, arī mazie vidēja uzņēmumi tagad atvieglāk varēs piekļūt eh, digitālajiem tirguma datiem, kur līdz šim ir valdījuši lielie eh, starptautiskie giganti. Tas padarīs mūsu tautsēmniecības uzņēmumus konkurētspējīgākus data aizsardzība ir iebūvēta sistēmā jau principu uh, fundamenta līmenī, un uh, uz šāda pamata uzņēmumi tad tālāk varēs attīstīt, radīt jaunus novatoriskus risinājumus, kur data aizsardzība ir neatņemams pamata elements. Nu, vēl uh, būs um, jācīnās, bet jau ir būtiski panākt uzlabojumi tādās jomās kā anonimizācija, pseidonimizācija un šifrēšana. Uh, Visi šie principi, tehnoloģiskie eh, principi sistēmā ir eh, iekļauti, kas eh, sakārtos un atvieglos arī tā dēvēto big data nozari, jo būs skaidri spēles noteikumi. Gala beigās ceram uzvarēt arī jautājumos par vēstures un zinātniskās pētniecības īpašo statusu Eh, īpaši, īpaši šo status nosakot eh, datu pērniecībai, ir tādā zinātniskā akadēmiskā plāksnē, un eh, gala teksts tagad īpaši atstāja ārpusē anonimizētas datu anonimizācijas prasības, un to mēs, domāju, varam pieņemt. Tas, jebkurā gadījumā, ir situācijas uzlabojums un vēl, kas ir īpaši svarīgi mazajiem vidējiem uzņēmumiem 28. Eh, tātad 28 spēles noteikumu vietā ir viens eh, eh, noteikumu tāds spēles lauks. Ir stipri vienkāršota šī formālā, formālo pienākumu kopums, mm, biznesa uzsākšana, komēr darbības uzsākšana tagad var notikt daudz vienkāršāk, ātrāk. Datu pieprasījumu iesniegšana ir vienkārša, maksas iekasēšana ir stipri vienkāršāka, mazie vidēji uzņēmumi tāpat ir atbrīvoti no atskaitīšanās pienākumiem datu pāraudzības iestādēm, ja netiek veikta komercdarbība, komerciāls labums, ja netiek gūts no šo datu izmantošanas. Tā kā, lūk, divi gadi ir pagājuši, nu, principā trīs jau un ir gatava jauna skaista regula, un tiklīdz parlaments apstiprinās, kaut kad aprīlī es tā pieņemu, šis tiesība akts tad kļūst saistošs Eiropas Savienībā. Nu, lūk, paldies, ka uzklausījāt mani. Paldies, Kelī kungs, par šo brīnišķīgo atskaiti, par darbu, ko esat paveikuši mūsu vārdā, un iespējoties par mūsu interesēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgs eh, progress un varam lepoties ar jums, ar jūsu iesaisti un paveikto. Dāmas un kungi, nu, eh, esam ar uzviju atguvuši sākotnējo iekavēto laiku. Tiekamies pēcpusdienā, pulkstens trijos. Mums eh, komisārs Moidašs pievienosies bet, nu, varam darbu pārtraukt un tad tikties.